būtiskiem aspektiem, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Tā kā viss ir mūsu rokās. Paldies jums! Paldies, komisārkungs! Debats par šo jautājumu beigsies. Balsosim rīt pulksten 12.30. Pāriem pie nākamā jautājuma. Un tas ir Miruslava Ransdorf ziņojums par tirdzniecības aspektiem austrumu partnerībā. Sākumā došu vārdu referentam. Razdorfkungs, četras minūtes jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu izteikt pateicību visiem tiem, dārgajiem kolēģiem un komisijas pārstāvjiem, kas piedalījās, kas piedalās debatēs šajā vēlajā naktas stundā. Īsi pastāstīšu, par ko ir mans ziņojums. Tā mērķis ir veicināt un stiprināt tiesiskumu un pilsonisko sabiedrību valstīs, kas iesaistās Austrumu partnerības programmā. Ziņojums ir kolektīvs darbs. Mums tika iesniegti 142 grozījumi. Visus tos esam spējuši iekļaut kompromisu grozījumos. Un praktiski pēdējā brīdī, pateicoties socialistu un demokrātu grupas kolēģiem, sagatavojām arī divus mutiskos grozījumus. Kutaškungs tos iesniegs sociālistu un demokrātu vārdā. Viņš arī sagatavoja šos kompromisu grozījumus. Man šķiet, ka šie grozījumi ir visnotaļ pieņemami. Paskaidrošu kādēļ. DCFTA ir ļoti būtisks būtiska svīra mūsu rokās šajā te ekonomiskajā telpā. Taču es varu iedomāties arī citas stratēģijas, ko varam izmantot tirdzniecībā. Un tādēļ esmu priecīgs pieņemt šo pēdējā brīža mutisko grozījumu. Ja mēs runājam par Grūziju, tad tā ir tāds īpašs temats. Kutaškungs socialistu un demokrātu vārdā ir iesniedzis grozījumu par Grūzijas jautājumu. Grūzijai tiek pārmestas bērnu tiesību, pārmest bērnu tiesību pārkāpumu. Grūzijai tiek pārmest tas, ka tā izmanto bērnu darbu. Mums gan nav tieši pierādījumu tam. Taču bērnu tiesība aizsardzība Man personiski ir pirmā prioritāte, un tādēļ es bez kādām iebildēm pieņemu šo te kutašu kunga mutisko grozījumu. Taču gribu atzīmēt to, ka Grūzijas prezidents Sākašvili kungs ir ļoti labs Amerikas Savienoto Valstu draugs. Viņš ir respektabls demokrāts arī šeit, Eiropas parlamentā, mēs viņu silti uzņēmām. Varbūt jūs atceraties to laiku, kad viņš uzstājās šeit ar runu. Tas arī ir viss, ko var pateikt par šo ziņojumu. Nobeigumā pateikšu tikai to, ka Parlamentāriešu runai ir jābūt kā sievietes svārkiem, pietiekami garai, lai nosaktu tēmu un pietiekami īsai, lai izprovocētu. Es zinu, ka es nespēju runāt pēc šiem te ideālajiem noteikumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Ransdorf kungam. Jef, um... Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona ir pieteikušies četri deputāti. From Mr. Migalski. Mikaļska kungs, lūdzu, pirmais. E, Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, esmu ļoti priecīgs, ka mēs varam runāt šodien par šo tēmu. Ransdorf kunga ziņojumā ir vairākas ļoti vērtīgas idejas. Tajā tiek pasvītrots tas, ka Krievija savulaik bija pret šīm tirdzniecības sarunām, un tas arī ļoti negatīvi ietekmēja notikumu gaitu. Ziņojumā ir informācija par konkrētām valstīm, jau tika pieminēta Grūzija, kurā situācija ir labāka. Citās valstīs, piemēram, Baltkrievijas situācija sliktāk. Mēs par to ļoti uztraucamies. Taču tirzniecības sadarbība ar šīm valstīm mums ir ļoti svarīga. Tā notiek paralēli gan politiskai, gan sociālajai sadarbībai ar šīm valstīm. ir ļoti svarīgi organizēt sadarbību ar šīm austrumu partnerības valstīm. Paldies! Tikau kundze lūdzu nākamā. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāri! ir ļoti svarīgi konsolidēt partnerattiecības starp Eiropas Savienību un tās austrumu kaimiņiem, it īpaši rūpniecībā, MVU, zinātnē, pētniecībā, informācija tehnoloģijā, komunikācijās un turismā. Esmu ļoti priecīga, ka arī Ukraina un Moldova ir parakstījušas noliegumu energo kopienas izveidošanai. Tas palīdzēs Eiropas Savienībai piepildīt energodrošības mērķus un arī vairos šo abu partiju partneru valstu energodrošību. Es vēlētos, lai mums būtu labāka sadarbība šajā jomā arī ar Ukrainu, tātad enerģētikas jautājumos. Un mums vajadzētu uzsākt kopīgus projektus, kuru mērķis būtu aktualizēt un uzlabot energoinfrastruktūru. Es gribētu, lai komisija izstrādātu stratēģiju Melnās jūras reģionam, jo šīs reģions ir ļoti svarīgs Eiropas austrumu partnerattiecībai. Partnerattie Melnējūra ir milzīgs potenciāls energodrošības nodrošināšanai un energoavotu diversifikācijas nodrošināšanai. Paldies, nākamais runātājs Sikerska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta kaimiņu valstis, kas atrodas uz austrumiem no mums. Šīm valstīm ir zināmas cerības, ko tās saist ar Eiropas Savienību. Mums ir jāveicina viņa integrācija Eiropas Savienības telpā. Tā ir gan ekonomiskā, gan politiskā integrācija, kas mūs interesē. Mums ir jāsadarbojas ar šīm valstīm, kas ir mūsu partneri sadarbībai jātiek balstītai uz tirdzniecības aspektiem. Ekonomiskās krīzes apstākļos tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāizstrādā jauna stratēģija dienvidu dalību valstīm un to sadarbībā ar kaimiņiem. Mēs eh, ar prieku uzņemam šo jauno nolīgumu ar Ukrainu, kas, diemžēl, pagaidām nav vēl parafēts. Ir bijuši daži šķēršļi. Bazēs, ko kundze, jūs, jums vārds tagad. Liberalizarea progresivā. Paldies, priekšsēdētāji! Tirzniecības liberalizācija attiecībās ar austrumu partnerības valstīm notiek pakāpeniski, un tā notiek arī ciešā saistībā ar politisko sadarbību ar šīm valstīm. Tirzniecības liberalizācijai varētu būt būtiska ietekme uz uh, dažādu demokrātisku mērķu sasniegšanu un tāpat arī enerģētikas jautājumu sakārtošanai. Es gribētu aicināt komisiju izstrādāt Melnās jūras stratēģiju pēc iespējas drīzāk. Ļoti svarīgi ir savienot austrumu partnerības valstis ar mūsu Eiropas energoinfrastruktūru. Rumānija ļoti aktīvi darbojas šajā jomā. Mēs uzsākām projektu uh, gāzes transportēšanai no Centrālāzijas caur Grūziju zem Melnās jūras. Esam uzsākuši vairākus projektus arī ar Moldovas republiku. Runa ir par gāzes vadiem un elektropārvades vadiem. Eh, mēs mēģinām savienot Moldovas infrastruktūru ar. Mm, ar Rumānijas um, infrastruktūru. Paskokungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Kad runājam par austrumu partnerību, tad es domāju ļoti bieži mēs mēģinam it kā mācīt mūsu partnerus un stāstīt viņiem, kā viņiem būtu jāpārvalda savu valsts. Taču mūsu sadarbības ekonomiskais potenciāls nav pārāk aktīvs. Mūsu lielākais austrumu kaimiņš ir Ukraina sadarbībā ar šo valstu vajadzētu būt lielākai atklātībai, atvērtībai, un tas varētu dot labu ekonomisko stimulu Eiropas Savienībai. Esmu pārliecināts, ka mēs spēsim pārvarēt dažādas problēmas, piemēram, vīzu jautājumā ļoti daudz ukraiņi labprāt vēlētos atbraukt uz Eiropas dienvidiem, uz Itāliju, uz Spāniju. Nav šaubu, ka viņi gribētu ierasties šajās valstīs kā turisti. Tas mums dotu lielu labumu un, piemēram, rastos jauns darba vietas šajos Eiropas reģionos. No otras puses, šajās valstīs ir, Ukrainā konkrēti ir uh, diezgan pārtikusi vidušķir, viņi varētu iegādāties Eiropas produktus, taču šobrīd pastāv ļoti daudz barjeru šo preču eksportam uz Ukrainu. Mums vajadzētu šīs barjeras noraut un, un nojaukt un uzlabot tirsniecību. Paldies! Un debašu nobeigumā došu vārdu komisāram Kallas kungs, lūdzu. Prieksēdētāj kungs, godātie deputāti, man ir ārkārtīgi liels gods un arī patīkam runāt par Eiropas Savienības jauno politiku, par tirsniecības aspektiem Austrum partnerībā. Vēlētos pateikties Ransdorf kungam, referentam par to, ka viņš ir uzņēmies iniciatīvu sagatavot šo ziņojumu un vēlētos pateikties arī visiem deputātiem, kur snieguši savu ieguldījumu teksta sagatavošanā. Mēs nerunājam šajā ziņojumā tikai par ražojumu tirzniecību. Mēs runājam par muitas resursu labāku sa sadarbību, mēs runājam par tehnisku un arī citu barjeru atcelšanu tirzniecībai, stiprināt sanitāros un fitosanitāros normatīvus un arī citus. Uh, Kā jūs ziniet, pēdējais mēnesis ir bijis ļoti svarīgs eh, mūsu tirsniecības eh, partneriem austrumu virzienā. Mēs esam runājuši par ārkārtīgi spēcīgu brīvās tirdzniecības eh, teritoriju, tātad DCFTA ar Ukrainu decembrī tika pabeigts, un abas iesaistītās puses vēlējās turpināt DCFTA tekstu, un tas tiks pabeigts 16. jūlijā pēc tam, kad patreizējais tiesiskais teksta redakcijas variants būs pabeigts. Šobrīd bumbiņi ir Ukrainas pusē. Ukrainai ir jārada politiskie priekšnosacījumi šī DCFTA ratificē, ratificēšanai. Mēs zinām, ka tas ir tikai normatīva kopums asociācijas norīgu nolīgumam, un tāpēc šis DCFTA nolīgums ir parakstīts dokuments, uh, pirms Eiropas parlaments eh, ir sniedzis savu viedokli. Šā gada pirmā puse ir bijusi ārkārtīgi būtisks eh, situācijas uzlabojums divpusējās attiecībās ar Moldovu, Gruziju un, un Armēniju. Mēs esam ļoti daudz panākuši sarunās un um, pēdējos gados ir noticis ārkārtīgi plašs sagatavošanās process. Šīs eh, sarunas ir veicinājusi dažādas reformas šajās valstīs. Un tiešām sarunu gaitā par DCFTA ir izrādījies, ka tas ir tikai garš reformu procesa viens no etapiem. Piemēram, ar Azerbaidžānu komisija vēlas turpināt tādu pašu raksturu diskusijas kā ar citiem austrumu partnerības partneriem. Un tomēr Komisija uzskata, ka PTO pievienošanās un arī iesaistīto valstu tirzniecības veicināšana ir priekšnosacījums e, šīs tirzniecības uzlabošanai. Mēs uzskatām, ka pievienošanās PTO būtu jābūt balstītai uz uh, šo DCFTA normatīvu izpildīšanas. Diemžēl Baltkrievija un Azerbaidžāna šobrīd neizpild šos noteikumus, un līdz ar to šobrīd eh, šīs abas valsts netiek uzskatītas par spējīgām iestāties PTO. Runājot par austrumu partnerību, mēs eh, nevaram izvairīties no plašāka politiska konteksta diskursa, un eh, šādā ziņā mums noteikti vajadzētu to pateikt visiem mūsu ies, iesaistītajiem partneriem. Tas ir saistīts arī ar pamatprincipiem austrumu partnerībā, jo šī austrumu partnerība uzsver, ka DCFTA visi šie notikumi, visi šie nolīgumi ir integrēta plašāku nolīgumu sastāvdaļa, un šos DCFTA nevar izskatīt atsevišķi. Piemēram, Baltkrievija šajās sarunās piedarās, piedalās tikai dažos no punktiem. Godātais prieksēdētājs, deputāta kungi, mēs uzskatām, ka referenta sagatavotais ziņojums ļoti labi atspoguļo to momentu, ka Eiropas parlaments un komisija ir vienots savā skatījumā par tirzniecības attiecībām ar mūsu austrumu partneriem. Protams, ka mēs eh, atbalstam ziņojumu, un šis ziņojums apliecina Eiropas parlamenta apņemšanos veicināt divpusējās tirzniecības saites ar mūsu austrumu partneriem. Vēl bez tam es vēlētos eh, uzteikt arī to lomu, ko ir spēlējusi Euronest parlamentārā asambleja, kas arī šajos nolīgumos un diskusijās ir spēlējusi ļoti būtisku lomu. Komisija uzskata, ka ir jāiz eh, ka ir jāsagatavo ambicioza tirdzniecības eh, schēma, kas veicinātu reformas šajās valstīs. Mēs visi esam viensprāts, ka ceļš nebūs viegls. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments un komisija turpinātu strādāt un turpinātu sadarboties, palīdzot šīm valstīm. Prieksēdētājs, paldies komisāru kungam! Un tagad. At... 12.30 rītā balsosim par šo ziņojumu. Un tagad mums ir palicis pēdējais eh, šās dienas darba kārtības punkts. Un tas ir ziņojums